Kolēģis. Um... Labrīt, kolēģi, dāmas un kungi. Yeah, have attention, please. Lūdzu, uzmanību. Mums ir dar gara darba diena šodien un rīt, tāpēc uh, ne neaizkavēsim mūsu sēdes sākumu. Sākumā apstiprināsim darba kārtību lielākā daļa politisko grupu ir izteikušas lūgumu atlikt piekto darba kārtības jautājumu, un tas ir balsojumu par eh, Eiropas Savienības un Korejas brīvās tiesniecības nolīguma divpusējo drošības klauzulu. Un tātad piektā punkta vietā šodien mēs izskatīsim 20. punktu. Un tas ir uh, brīvās tiesniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku. Un repre, referents tur būs Roberts Stardīs. Ja neviens nepiebilst šīm izmaiņām, tad mēs apstiprinām darba kārtību. The... Tālāk mēs apstiprināsim 21. jūnija sēdes uh, protokolu. Ja iebildumu nebūs līdz šīs sēdes beigām, tad mēs uh, uzskatīsim 1. jūnija protokolu par apstiprinātu. Tālāk priekšsēdētāja paziņojumi. Uh, visa rakstiskā informācija ir jūsu mapītēs. Šī sanāksme tiks pārraidīta. Protams, izņemot to daļu, kas būs aizslēgtām durvīm. Un es gribētu izmantot iespēju un gribētu sveikt Elēnu Hazaru un Benžaminu Reikungu. Viņa abi ir administratori, mūsu viesi. Viņa aizstāja Maiklu Sapingu, kurš ir pametis sekretariātu un devies strādāt uz Ņujorku, Vašingtonā. Un Beržamins Rei aizstās Mercedes Rodriges, kura dodas uh, maternitātes atvaļinājumā turpmākos sešus mēnešus. Un sveicam tātad uh, jaunos uh, kolēģis un uh, laipni lūgt mūsu komitejā. Tālāk pāriem pie ceturtā darba kārtības jautājuma, un tas ir grozījuma izskatīšana. Es un Korejas brīvās tiesniecības nolīguma divpusējā līgumam. Mēs tātad nolēmām, ka šodien mēs par šo jautājumu nebalsosim, bet atliksim to uz rītdienu. Bet, kā es teicu, šodien mēs runāsim par grozījumiem. Tagad došu vārdu Kā jūs zinat, bija juridiska rakstura problēma saistībā ar ar reģionālu divpusējās drošības klauzulu. Mēs lūdzām atzinumu juridiskajam dienestam šai sakarībā. Un es uh, skatos, vai pasas kungs ir mūsu vidū. Nevaru viņu ieraudzīt. Jā, bet acīm redzot, kāds viņu pārstāv, kāds pārstāv juridisko dienestu, un tāpēc došu vārdu juridiskā dienesta pārstāvei uh, Danielai Gaučie. Tā tad lūdzu jums uh, pastāstīt, kāds ir eh, šis eh, juridiskā dienesta atzinums par eh, šīs drošības klauzulas iespējamību. Paldies priekšsēdētāji! Tātad mums lūdza izskatīt, vai reģionāla drošības klauzula ir juridiski pieņemama vai nē. Pirmām kārtām jāsaka, ka līgums attiecina šo drošības klauzulu uz vietējo nozari, bet to nedefinē komisija tātad centās nospraust definīciju savā priekšlikumā, un tur ir rakstīts, ka tas atauc, attiecas uz Eiropas Savienības ražotājiem kā tādiem, līdzīgiem vai identiskiem produktiem, vai tiem Eiropas Savienības ražotājiem, kuru kolektīvais eh, ražojums un produkti ir liela daļa kā sastāvdaļa šajos iepriekš minētos produktos. Tātad tas bija citāts jautājums ir, vai šī drošības klauzula var tikt attiecināta uz ne visu Eiropas Savienību, bet uz dažiem reģioniem. Juridiski runājot, tāda, ka tiek īstenots starptautisks nolīgums, iestādēm ir jānodrošina, lai tās nepanā, neparedzētu pasākumus, kas ir pretēji attiecīgiem līgumam. Um, un lai netiktu paredzēti pasākumi, kas mazina tās tiesības, ko iegūst eh, trešā puse šī līguma rezultātā. Eiropas Savienība veda sarunas eh, par šo nolīgumu ar Koreju, tātad par šo konkrēto tirgu, un tieši tāpēc tiek eh, šī definīcija attiecināta uz Eiropas Savienību kā visu un, Eiro, un visu Korejas republiku. Bet tā kā šī domestika industrija vietējā nozara netiek tieši tomēr definēta nolīgumos, varētu apstrīdēt un teikt, ka tas tiek attiecināts arī uz uh, gadījumiem, kad ir runa par visu nozari visā Eiropas Savienībā vai arī par nozari vienā vai vairākos Eiropas Savienības reģionos. Mēs principā izskatījām dažādus piemērus un redzējām, ka Eiropas Savienība jau ir nodrošinājuši šādas reģionālās klauzulas piemēram, ieviešot uh, uh, regulu ekonomiskās partnersadarbības no, nolīgumiem. Kaut gan šie nolīgumi paši kā tādi neparedz reģionālās klauzulas. Tātad te mums ir tāda līdzīga situācija ar to, kā ir ar brīvās tirzniecības nolīgumu. Šeit es gribētu uzsvērt divus punktus. Pirmām kārtām, šī interpretācija varētu tik pakļauta strīdu regulēšanas procedūrai šādos līgumos, un Koreja to var apstrīdēt, jo Koreja var norādīt, ka ja jūs uzliekat reģionālās uh, drošības klauzulas, tad jūs tās varat izmantot biežāk nekā, teiksim, tas būtu piemērots. Un otrām kārtām nevar ignorēt faktu, ka šāda reģionālā klauzula prakts, praktse nozīmētu, ka tiek, uh, zināmā mērā, kropļot iekšējā tirgus darbība, tāpēc mūsu juridiskajā atzinumā mēs esam ieteikuši sekojošo. Ja komiteja joprojām grib tā teikt virzīties uz priekšu un paturēt šo reģionālo klauzulu, tad ir jāparedz, ka to izmanto tikai ārkārtas pasākumos un periodiski. Un tādā veidā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta tirgus darbība, tātad mūsu ieteikums būtu sekojošs jūs varat paturēt šo reģionālo drošības klauzulu, bet tai ir jābūt ar ārkārtas raksturu. Mēs esam pret to, lai tiktu ģeneralizētas šādas klauzulas. Tātad tas īsumā ir viss no manas puses. Es ceru, ka es pietiekami skaidri izteicos. Paldies priekšsēdētāji, un es, protams, atbildēšu uz jautājumiem, ja tāda būs. Paldies. The... Paldies juridiskajam dienestam par šo atzinumu, kas nodrošina zināmā mērā reģionālo drošības klauzulu legalitāti vai kāds mūsu komitejas loceklis gribētu izteikties? Uh, no requests... Uh, Acīm redzot, neviens nav lūdzis vārdu. Tomēr ir kāds. Priekšsēdētāji kungs, varbūt juridiskais dienests varētu pastāstīt, kā šī klauzula tiek pielietota. Vai tas nozīmē, ka vienai dalību valstī ir kāds īpašs muitas regulējums, vai arī tas attiec uz visu ES uh, saistībā ar tikai vienu reģionu vai vienu valsti šie muitas regulējumi tiek ieviesti? Yeah. Fact, exactly... Jā, paldies. Tieši tāpēc mēs sakam, ka šim pasākumam ir jābūt ārkārtas kārtā, jo būtu nepieciešami īpaši pasākumi no vienas vai vairāk dalību valstu puses, kas praksē, kā es teicu, traucētu iekšējā tirgus darbībai. Un tieši tāpēc mēs sakam, jā, to var izmantot šo klauzuli, jo tas ir. Tāda ir bijusi paredzēta iepriekšējos līgumos, tā gan nekad nav izmantota, bet, kā es teicu, jānorāda, ka jābūt ārkārtas apstākļiem vai iemesliem, lai to izmantot. Un tieši tāpēc, kā es teicu, šādai klauzulai jābūt ar pagaidu raksturu un ārkārtas raksturu. Paldies. Tā tad tiesiskums vairs netiek šeit apšaubīts. Tā tad tīri no politiskā viedokļa, tagad tas būs komitejas locekļu darbs lemt par šo klauzulu. Domāju, ka varbūt mēs varētu dot uh, Pablo Falba, kurš ir referents, lai viņš varētu sniegt savu atzinumu, viedokli par šiem grozījumiem. Eh, en primer lugar, agradecer todas las aportaciones de todos los miembros. Hemos mantenido multitud. Pateicos par e, arī jūsu dalību, jo mums bija gan bilaterālās sēdes, gan multilaterālās sēdes, bija ļoti labi, e, arī dis, mums bija ļoti laba diskusija E, es esmu arī diezgan drošs, ka mums būs panākumi arī citas, arī ne tikai visai mūsu komitejai, bet arī politisko grupu starpā. Ir daudzi grozījumu priekšlikumu. Mēs uh, izlabojām dažas tehniskas kļūdas, divi 42, 4, kas attiecās uz komitoloģiju, un arī kompromisu grozījumu mēs pieņēmām, lai noskaidrotu, kāda uh, uzsākt izmeklēšanu. Tad mēs arī pieņēmām grozījums, kas attiecās uz produktu definīciju, kur atrodās uh, konkurence 44, 45, 46, 47 Eh, mēs uzskatījām, ka eh, tas ir būtisks eh, precizējums. Tad kompromisa grozījums 5. Kā var iesniegt tātad vēlmi uzsākt šo izmeklēšanu? Un mēs sakām, ka rūpniecības pārstāvjiem jābūt pārstāvētiem vismaz 25%. Tad Langas priekšlikums. Tātad, kā uh, darbojošais uh, loceklis. Tad arī grozījumi kas attiecās uz automobīļu nozari, uz kravas auto. 81. Es domāju, tās ir tiešām mums par to jārūpējas, lai mēs nedalītu pa sektoriem, jo mēs nevienu nevēlamies diskriminēt. Nebija runa speciāli tieši par auto nozari, bet gan to, kas aiz tā ir. Tad arī muitas ierobežojumi, tas mums ir arī nolīgumā un grozījumi, kur bija vispārīgākas idejas. Tātad 85. tos mēs arī um, ielikām tekstā. E, kas attiecās par globalizācijas piemērošanas fondu, arī šos grozījumus tad mums arī bija 3, eh, 43. Eh, apsvērums. Man šķiet, ka problemātika šeit bija ļoti svarīga. Tad, kad attiecās uz termiņiem, uz termiņu maiņu, tur mums ir nedaudz jāuzmanās, piemēram, eh, drošības pasākumi. Tas jau tika atrunāts nolīgumā, un tāpēc mums ir jāapzinās, ka mēs to nevaram grozīt. Eh, juridiskais dienests arī ļoti pastāvēja uz to, ja tas tiek mainīts, tad tas ir eh, saprotams pret nolīgumu. Un es domāju, mēs tur esam eh, viena viedokli pārstāvam. tad arī faktori, kuri definē apdraudējumu, kompromiss septiņi Eh, tas nozīmē, ka komisijas priekšlikumi nav izsmeļoši, ka ir jāņem vērā vēl citi faktori, tad arī nepieciešamība. ka tiek nosaukt arī produkti, kuriem ir daudz izēvielu no citām valstīm, uh, Eh, ir priekšlikuma grozījumi, bet tie ir formulēti pārāk ierobežojoši. Eh, tad arī online platformas izveidošana. Mēs dzirdējām vairāk kārt komisijas arguments, un tad mums bija Langas priekšlikums e, numur desmit, e, tas, ka e, dati ir jādod platformai, tik, e, cik iespējams ātri tas tehniski ir iespējams. Un tad vēl divi jautājumi. E, Eh, drošības klauzulas pielietojums reģionālajā līmenī un tad arī komitoloģijas eh, lieta. Mēs jau dzirdējām šos grozījumus, kā arī tātad drošības piemērošanas reģionālajā līmenī 61, 60 eh, un 62. Jūs runājāt par uh, angliski regional industry, ka uh, šim uh, dokumentam ir jābūt arī iekļautai reģionālajai klauzulai, bet uh, juridiskais dienas saka, ka šī reģionālā industrija drīkst pielietot tikai ārkārtas gadījumos un arī ierobežotos termiņos. Un mums, tātad mēs vēlētos paturēt septīto grozījumu, tas attiecās uz 17. punktu drošības klauzulā, un tur tiek definēts, ka reģions ir viena vai vairākas dalībvalstis, tad arī komitoloģija. Mūsu mērķis ir, mēs vēlamies aizstāvēt parlamenta pozīciju, um, rodot uh, risinājumu lai mēs būtu līdztiesīgi ar citām institūcijām. To mēs vēlamies panākt eh, mūsu diskusijās ar komisiju un padomu, un tāpēc mums vajag, ir nepieciešama skaidra pozīcija. Paldies! <clears throat> Bērnu Lange. Langen kungam vārds. Dankeschön, ja. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos sirsnīgi pateikties referentam jo mēs tiešām vairākas reizes konstruktīvi esam kopā strādājuši. Un es domāju, ka mēs esam vienojušies par septiņiem centrāliem jautājumiem, par kuriem mēs varam rītā tad arī balsot. Pirmais punkts. E, mēs mēlamies, lai e, š, šis eh, grozījums arī drošības klauzulē tiek iekļauts, un mums bija trešais pants, un 92. mēs esam grozījuši. Es gribētu, lai tas ir skaidri. Pirms uh, tas stājas spēkā uh, pēc pieciem gadiem, īpaši drošības klauzulā tiek integrēts. Un otrkārt, arī ārpus vai netarifu tātad, lietas mēs vēlamies aplūkot. Tad arī sociālie un apkārtējās vidas standarti mēs vēlamies tos iekļaut nolīgumā, bet tie var arī ierobežot vai, vai kādā veidā grozīt konkurenci. Un tad ceturtais arī, arī Dienvidkoreja. Ja Eh, viņi eh, tiek ņemti vērās produktu sakarā, tad vajadzētu atjaunot likumdošanu. Un piektais eh, skaitļi, uz kuriem var palau, paļauties, un tad pantā 4.5. caurskatāmība online platformā. Un sastais, mēs vēlamies arī, ka civilā sabiedrība ar šo uh, nolīgumu iegūst uh, tā kā jaunu vietu. Uh, Eh, piemēram, ar tā dēvētajām domestika vaizarī grupas. Un septītkārt, Mēs, protams, vēlamies, lai komitoloģija būtu izveidot tādā veidā, kā parlamentam būtu būtiska loma, un līdz ar to eh, komitoloģijas eh, procedūras izmaiņas. Un lai tomēr paliktu pēdējais vārds parlamentam, un tas mums ir būtībā kā ļoti svarīgi, jo arī nākotnes likumdošanā mēs to ņemsim vērā, un tādēļ es ļoti priecājos, ka mēs par šiem septiņiem punktiem varējām vienoties. Pirmais punkt, viens punkts ir vēl diezgan kontro, tātad ir pretrunīgs runa par drošības klauzulu, ja mēs dzirdējām, ja vispār, tad tikai izņēmumu gadījumā, grozījumā numar septiņi un par to mums vajadzētu vēl nedaudz padiskutēt. Bet es domāju, ka po, kopumā mums ir izdevies uh, parlamentam uh, arī pozit, iegūt labu pozīciju. Paldies! Paldies, Kazakungs! Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi! Es gribētu sākumā paust uh, savu pozitīvo vērtējumu, jo referents ir ļoti cieši sadarbojies ar visām politiskajām grupām par uh, šī ziņojuma jautājumiem. Mūsu grupas pozīcija, manuprāt, tika pilnībā iestrādāta kompromisa grozījumos, un uh, mēs esam praktiski viensprāts visos punktos šajā kompromisā Runājot par kalendri, kalendāru un laika grafikiem, es eh, domāju, ka 200 eh, eh, dienas būtu jādod maksimālais laiks, lai šī procedūra pēc iespējas efektīvāk ņemot vērā, ka šeit runa tikai par vienu valsti, tātad nevis sešas mēnešus. Runājot par reģionālo klauzulu, es atbalstu referentu un domāju, ka, ka jādod šīs tiesības rīkoties vairākām dalībvalstīm, ko mēs varam definēt kā reģionus. Šī ir ļoti inovatīva ideja, bet ļoti labi uzklausīt arī juridisko dienestu, kas norādījuši šīs sistēmas tādu ārkārtējo raksturu. Es katrā ziņā atbalstu šo referentu priekšlikumu informācijas apmaiņai arī ar parlamentu. Eh, Zalbas kungs eh, sniedz eh, skaidrojumu par pierādījumiem, ekonomisko raksturu un tā tālāk. Es domāju, ka tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi un tas padara šo tiesību aktu skaidrāku. Apsekošana un uzraudzības kontrolas iespējas arī pilnīgi skaidrs punkts un uh, domāju, ka ir nepieciešams kontrols mehānisms šai tirzniecībai starp Eiropas Savienību un uh, Koreju, jo uh, var būt ļoti tādas eh, delikātas intereses, kas varētu tikt skartas. Eh, šī nodokļa atmaksa, eh, kas ir ļoti svarīga šeit tirzniecībā un visu laiku ir mūsu darba kārtībā, prasa 14. punkta piemērošana. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešami. Un nepieciešams nodrošināt, lai arī pēc šo instrumentu pārskatīšanas tiktu nodrošināta ekskluzīva Eiropas Savienības uh, konkurē, uh, kompetence, un es gribētu arī lūgt juridiskajam dienestam uh, lūgt skaidrojumu par to, kāda ir viņa pozīcija šajā jautājumā. Tātad tas arī ir galvenais no manas puses. Mums, protams, ir daži mūsu ēnu referenta grozījumi. To ir un Rinaldī kunga grozījumi, un es ceru, ka a, tos arī a, referents un pārējie kolēģi varēs apstiprināt un pieņemt. Paldies! Uh, before... Pirms uh, slēdzu šo diskusiju, es gribētu sveikt uh, vēl vienu kolēģi. Yeah, uh, you, Došu vārdu Robertam Sterdīkungam šai sakarībā. Paldies, es gribētu pavisam īsi runāt par diviem punktiem, kas jau tika minēti. Langen kungs runāja, es pilnīgi piekrītu jums par nodokļu atmaksu. Es uh, zinu, ka, uh, ka komisija ir teikusi, ka tas uh, pievienos tikai apmēram uh, procentu pusotru uh, automašīnu cenām. Kāpēc tad mēs to vienkārši nepieņemam, ka mums var būt šāda nodokļa atmaksa razotājiem? Es piekrītu. Man vienmēr ir bijušas bāžas. Uh, uh, par uh, šo reģionālo identitāti. Man patīk jūsu ideja, ko jūs ierosinājāt. Man šķiet, ka to varētu vienīgi paplašināt, un varbūt jūs varētu pateikt, ko jūs domājat, runājot par vairākām valstīm. Es sveicu jūs par ziņojumu izstrādi, tas tiešām ir izcils, mēs varam piekrist praktiski visam, kas ir šajā ziņojumā. Vienīgi ir zināmas bažas, kā es teicu, par šiem reģioniem, un tātad tas bija mūsu vienīgais bažu punkts. Paldies, priekšsēdētāji! Varbūt mēs vēl šo darbu tā tad varētu mēģināt noslēgt līdz rītdienai, balsosim rītā, paldies referentam. Vai referents gribēja izteikt vēl kādas noslēguma piezīmes? Eh, Nē, paldies. Jā, jauns temats. Eh, dažas dalībvalstis un daži sektori eh, viņi nedaudz šaubās par šo nolīgumu ar Koreju. Es domāju, ka tas, protams, eh, mums eh, nestu labumu, un tās personas, kuras par to eh, vēl šaubās, mums vajadzētu tomēr pārliecināt. Uh, to droši vien var darīt ar šīs reģionālās drošības klauzulas palīdzību. Kā jau tika teikts, tātad tikai uz noteiktu termiņu un arī ārkārtas gadījumos. Es pateicos par komentāriem. Uh, Un man tika teikts, ka, ka juridiskais dienests. Yes. Ja, jā, ja jūs vēlaties, lai es sīkāk uh, papētītu, jā, protams, ja būs laiks. Pamatos mēs atbalstam ziņotāju un šos grozījumus, kā arī e, ieviest e, konsultāciju procedūru un e, vadības procedūru. Vienīgi mēs domājam par grozījumu, kas nosaka parlamenta veto šajā jautājumā un arī, un arī līgums, lēmums piemērot drošības klauzulu vai arī to nepiemērot. Šodien mēs redzam, ka komisija arī piekrīt, ka šī regula 291 stājas spēkā un tajās regulās, ko mēs pieņemam, mēs eh, atsaucamies uz to, kas ir komentoloģijas lēmumā un vēlāk šie pasākumi eh, var teikt eh, harmonizēti ar regulu 291 un arī to, ko komitejas ir ieteikušas, ieskaitot INTE eh, tas ir iespēju nobloķēt to, ko komisija pieņem. Un tajā pašā laikā mēs sekojam, kas ir ietverts komitoloģijas lēmumā. Un tas vienīgais, ko no tiesiskās puses varētu piebilst. Protams, tas ir politisks lēmums. Paldies jums! Paldies! Jūsu uh, viedoklis tiks ņems, tiks ņems vērā politiskajās grupās. Un uh, tā, tālāk uh, attiecībā uz 20. punktu. Pēc būtības uh, BTN brīvās tirdzniecības nolūgums Es eh, starp ES un Korejas republiku es vēlos uzsvērt, eh, cik ļoti svarīgi šis nolīgums ir politiski. Un, jo tikai īsts divpusējs uh, brīvās tirdzniecības nolīgums var uh, dot labumu. Un tagad es došu um, uh, ziņotājiem vārdu, mūsu referentam vārdu Robertam Sterdī kungam. Uh, gribētu izteikt dažas domas, ko izteica plašsaziņas līdzekļos pēdējo lai, nedēļu laikā, ka mūsu parlaments ir izteicis iemeslu, kāpēc šī um, brīvā tirdzniecības līguma ratifikācija noteikta šī gada novembrī. jo mēs uzsākam šo mm, procesu jau agri. Faktiski mm, pirms tam, pirms tas oficiāli tika nodots parlamentam no padomas puses. Un tādā veidā tagad e, dosim vārdu Robertam Stardīkungam. kungam Viņam šodien ir dzimšanas diena. Es vēlētos viņu apsveikt um, uh, daudz laimes dzimšanas dienā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšētāji. Uh, uh, kungs, es jūtos mazliet apmūsas. Gal galā man dzimšana diena nav svarīga. Es vēlētos sākt ar to, ka es gribu pateikt paldies Pablo un uh, mūsu bažas un tas, kas attiecas uz mūsu, manu ziņojumu, jau ir eh, apspriest. Es tiešām eh, apsveicu jūsu ziņojumu un jūsu paveikto darbu. Tas ir būtiski svarīgi un es piekrītu priekšsēdētājam, ka mēs negribam kavēties. Mēs vēlamies, lai šis ziņojums eh, virzītos uz priekšu un mm, ka tas būtu nāktu par labu gan. Um, uh, Eiropas Savienībai, gan arī Dienvidu Korejai Un arī Mr. Lenks norādīja uz tiem pasākumiem, kas nodrošina, ka viss būs kārtībā. Mums ir jāatcerās tas, ka tas ir vadošais eh, ziņojums, eh, pirmais šajā ziņā, jo būs vēl daudz citu brīvās tirzniecības nolīgumu. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mēs to paveiktu pareizi. Mans ziņojums mm, eh, dod informāciju Eh, šeit nav varbūt nekāda grozījuma tekstā, bet es eh, esmu pielicis klāt arī paskaidrojumu tekstu, un tas tiks izdalīts visiem uh, ēnu uh, referentiem. Un uh, es uzklausīšu viņas domas un grozīšu, ieviesīšu grozījumus tekstā, ja tas būs pie, piemērojams kā arī ņemš vērā parlamenta lūgumus, ir būtiski svarīgi eh, virzīties uz priekšu un pāriet tālāk uz ratifikāciju. Eh, tas nāks par labu eh, ES, Korejai, biznesam, patērētājiem. Tas ir laiks, kad Eiropa un nozars visā pasaulē cieši un eh, tas nāks par labu arī sabiedrībai. Es uzklausīšu jūsu viedokli šajā jautājumā, eh, un tā es arī varētu modificēt eh, savu sākotnējo ziņojumu. Tas ir īsumā. Paldies jums! Paldies! Tik tiešām tas ir pirmais solis šo nolīgumu rindā daudz ir sagatavošanās stadijā. Un tāpēc jāmēģina to tiešām paveikt priekšzīmīgi. Došu tagad vārdu arī pārējiem. Uh, uh, Langas kungs. Jā, pateicos. Uh, Priekšsēdētāja kungs, es arī redzu kā šeit mums patiešām ir nolīgums ar modeļa raksturu Un tādēļ mums eh, vajadzētu ielūkoties ļoti vērīgi šajā dokumentā, īpaši ņemot vērā, ka tas ir pirmais nolīgums pēc Lisabonas līguma, un īpaši tas arī parāda Eiropas Savienības un parlamenta pozīciju, un parāda to, ka parlaments ir stiprinājis savas pozīcijas, un tādēļ es varētu iedomāties, uh, ka uh, nākotnē šiem brīvās tirsniecības nolīgumiem mēs vēl tiksim vairāk iesaistīti pārunu procesā un ne tikai beigās, lai kur mums ir tikai iespēja teikt jā vai nē. Mm, ja mēs uh, pārdomājam par šo nolīgumu, tad, protams, ir ļoti daudz pozitīvo elementu. Uh, Eh, kuri ir arī Eiropas eh, rūpniecības un darba ņēmē un darba devēja interesēs, kas attiecās uz piekļuvu tirgiem eh, ķīmijas industrijā, piemēram, bet arī papa, pakalpojumu jomā. Katrā gadījumā tomēr arī. Kas ir īpaši pozitīvi vērtējams, ka šajā nolīgumā sociālie un apkārtējās vides standarti e, ir saistoši e, un īpaši tika iestrādāti e, atomdarbības normas un arī ANO normas, un es tiešām apsveicu, ka šīs ātoma normas arī tiek pielietotas, kas attiecās uz koalīcijas brīvību un arī to, ka arotbiedrības var darboties brīvi, kur šīs pamattiesības tomēr nebija tik skaidrs, ka tās tiks realizētas. Tas ir pozitīvais nolīguma aspekts. Un arī civilā sabiedrība tiek iesaistīta šajā procesā, kā Dienvidkorejā, tā arī ES Eh, jo mums ir koordinātori grupas ar uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām, arotbiedrībām, un ka visiem ir iespēja šas brīvās tirsniecības nolīgumu uh, eh, tiešām arī sekotām, kā tas, kā tas notiek. Un uh, tas tam jābūt nākotnē tā arī vienmēr, lai šī civilā sabiedrība tiktu iesaistīta šajā procesā. Uh, un tagad, kad mēs skatāmies, uh, kur ir problēma zonas, problēma jautājumi, tad uh, trīs um, rūpniecības nozars - tātad kuģiniecība, kuģu būvēšana, automobīļu um, rūpniecība kuģu būvētavās mums ir problēmas ar uh, dempinga, uh, uh, dažādiem, uh, tātad dempinga cenu pielietošanu un tā tālāk, un es domāju, ka uh, mums tomēr nevajadzētu šo uh, negotīgo konkurenci veicināt. Tagad jā, automobīļa ražotājiem. Uh, Es domāju, ka svarīgums ir ļoti būtisks, jo šis apjoms Um, kas uh, tas uh, attiecībā uh, ne tieši uz automobīļu ražošanu, bet attiecībā uz vērtību, tas ir ļoti liels un tieši arī salīdzinājumā ar pārējiem sektoriem, kur vēl šis nolīgums tiek pielietots. Un tad mums ir jāskatās, vai tur ir pietiekam tātad konkurences tāda harmonija. Un jautājums ir Djutidro Bek, kādēļ Korejas eh, ražotājiem ir atļauts uh, no trešajām valstīm, ar kurām mums nav nolīguma, uh, iepirkt un nemaksāt par to muitu. Uh, un uh, tām pašām detaļām, kuras ir piemēram ES ražots, piemēram baterijas elektroautomobīļiem, uh, mums ir jāmaksā muita, un tur ir nevienlīdzība. Um, mums ir arī drošības klauzula nolīgumā un piecos, ga, piecu gadu periodā. Es ceru, ka mēs uh, panāksim kādu regulējumu, bet es domāju, tas ir viens tiešām ļoti kritisks jautājums. Uh, Un es vēl piekdien runāju ar piegādātāju Eiropā, viņš arī nesaprata, eh, kādēļ nav tie paši nosacījumi šīm detaļām, eh, tāpat kā eh, Eiropas ražotājiem, ja tas tiek pirks no Eiropas ražotājiem. Līdz tam tā vēl nav problēma, jo tikai 8% detaļu tiek izmantot, bet mums ir tomēr jāskatās Eh, kā šis eh, daudzums pieaugs. Attiecībā, piemēram, automobīļu tirgus eh, Dienvidkorejā ir ļoti monopols, ir, ir, tam ir monopols. Un līdz ar to tas var ļoti dominēt tirgus. Otrais aspekts tieši automobīļu ražotājiem tas ir konkurences pasliktināšanās Eiropas Savienībā. Eh, bet tieši pieeja uh, tirgum Dienvidu Korejā, skaidrs mēs zinām, ka šis tirgus ir daudz mazāks, bet uh, tomēr tur ir arī šīs ienākšanas barjeras, uh, Un tā tad jautājums šī, e, šī nodokļu e, likumdošana vai arī apkārtējās e, vides likumdošana. Es domāju, ka mums ir jānodrošina, ka nākotnē nolīguma ietvarā, kas atver kādus tirgus, ka mums nedrīkstētu būt šāda veida ierobežojumiem. Ja un ka Eiropas uh, eh, eh, tiesība akti tur tiek atzīti, un, un eh, tas nav par šķērsli. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, es piekrītu, protams Bet eh, tas ir tiešām pirmais nolīgums, kuru mēs parakstām pēc Lisabonas ne tikai kā parlaments, bet arī kā INTA komiteja. Es domāju, ka mēs eh, varam tiešām dot skaidru vēstījumu, proti, ka mēs esam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, jo šie samērotie nolīgumi starp abām pusēm ir ļoti izdevīgi. Un mums ir arī jāpasaka pavisam skaidri, ka mūsu pārunu laikā tomēr ir aizvien vairāk jāiesaista Eiropas parlaments. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī gribētu vēl minēt divus aspektus, kuri ļoti svarīgi, un, lai gan es ļoti piekrītu arī Langas kulga, kungam, tas ir, protams, pirmais nolīgums pēc Lisabonas līguma, bet šajā sakarā arī varbūt būt kādas citas, vēl kādas papildinošas domas. Mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes laikā Un tas, protams, nodarbina daudzas rūpniecības nozares, un tieši tās, kuras tiek skārtas šajā nolīgumā. Un līdz ar to es varu tikai pasvītrot šo nepieciešamību, kā sociālo ekoloģiskie kritēriji e, nākotnes sadarbībā ar e, Dienvidu Koreju, e, ka tiem tiek eh, piešķirta ļoti liela uzmanība, un mums tiešām ir eh, jāveltī laiks, eh, lai mēs lūkātu, lūkotos, kā šis, šie likumi ietver dokumenti arī tiek realizēti, lai tie netiktu pārs, pārkāpti nolīgumā, jo savādāk mēs kā parlaments Eh, piekritīsim stratēģijai, eh, kur ir arī tiešām eh, pretrunas. Un es domāju, ka šeit ir runa tiešām par ļoti svarīgām vadlīnijām, un mums ir jāskatās uz mūsu standartiem. Un otrkārt, es arī ļoti uzskatu par pareizi, ka tās ir partnerības nolīgums. Tas nozīmē, ka, ka ES un Dienvidkoreja ir vienlīdzīgi partneri, un līdz ar to mums ir jāņem vērā Dienvidkorejas iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Tas nozīmē, ja mēs runāsim par brīvās tirzniecības eh, nolīgumiem eh, un piedalīsimies kā parlaments tad mums ir jāpadomā arī par to, kā EES, ar kuriem mēs noslēdzam brīvās nizniecības nolīgums, lai uzlabotu dzīvi arī attiecīgajās valstīs, uh, lai nerastos uh, konkurence uh, kura nebūtu taisnīga, lai mēs kopā ar partneriem domātu par jauno ekonomisko politiku un arī ņemot vērā galotņu tikšanos Eiropas Savienībā, tad, kad mēs domāsim par to, kāda, kādai ir jābūt ekonomiskai politikai. Ja mums arī ir pretrinīgi viedokļi, tomēr mums kā parlamentam ar lielu tādu pašcieņu ir jāuzstājās. Paldies! Paldies!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 Paldies par iespēju izteikties par šo līgumu. Mums būs arī uzklausīšanas sakarībā. Gribu pateikties uh, Eiropas parlamentam par uh, cītīgo darbu pie šī jautājuma. Es domāju, ka mums uh, šīs diskusijas notiek pirms šī piekrišanas procedūra ir uzsākta. Eiropas parlamentam ir liela atbildība, ko tas izmanto Uh, šajā sakarībā. Mēs uh, ceram, ka uh, šis līgums tiks parakstīts septembrī un tā tad formālā piekrišanas procedūra varētu būt sākta. Vairāk runātāji jau izteicās, cik ir svarīgi netarifu šķēršļi. Man ļoti skaidri jānorāda, ka šie uh, līgumi uh, paredz ļoti eh, stingrus, eh, saistošus pasākums attiecībā uz netarifu barjerām. Tā būs tik tiešām reāla izmaiņa apstākļos, kāda ir Eiropas ražotājiem attiecībā uz Korejas tirgu, un mums ir nepieciešama ļoti cieši uzraudzība no Eiropas komisijas puses, lai nodrošinātu, ka Koreja tik tiešām īsteno šo nolīgumu. Eh, jāsaka, tas ir ļoti inovatīvs nolīgums, runājot par sociāliem un vidas standartiem, inovatīvs ne tikai tāpēc, uh, Eh, ka eh, ļoti lielā mērā šī apņemšanās ir iestrādāta līgumā, bet arī tāpēc, ka arotbiedrības, eh, NVO un citas organizācijas būs iekļautas šī nolīguma uzraudzībā. Neliels komentārs par Eiropas parlamenta iesaistību sarunās. Protams, mēs gribētu, lai pēc iespējas vairāk Eiropas parlaments būtu iesaistīts sarunās par brīvās tiesniecības nolīgumiem. Es domāju, ka tā ir ļoti pozitīva tendence, ka Šodien vēlāk mums notiks viedokļa apmaiņa par eh, sarunām ar Indiju. Es ļoti pozitīvi vērtēju šo iespēju atbildēt uz jautājumiem, kas varbūt Eiropas parlamentam jau būs radušies, gribu tikai norādīt, ka nebūtu korekti norādīt, ka Eiropas eh, parlaments ir tikts iesaistīts šajās sarunās tikai pēc tam, kad privās tirzniecības līgums ir noslēgts. Nevajadzētu aizmirst, ka, ka mums bija, ka Eiropas parlaments pieņēma <clears throat> ļoti būtisku rezolūciju par šīm sarunām ar Koreju, un uh, tas bija tieši Dēvids Mārtiņš, kurš bija referents toreiz uh, šajā rezolūcijā. Šajā rezolūcijā bija ļoti skaidri ieteikumi komisijai attiecībā uz jautājumiem sarunās ar Koreju, un uh, jāsaka, ka mēs tik tiešām varam apgalvot, ka mēs lielā mērā esam ņēmuši vērā parlamenta ieteikumus tad, kad notika šīs sarunas. Protams, es uh, gribu izmantot jebkuru iespēju, ja jūs gribat detalizētāk pārnāt šo līgumu, tāpat tā ietekmi uz uh, atsevišķiem ekonomiskiem sektoriem. Jūs zinat, ka komisija ir uh, prasījusi neatkarīgiem konsultantiem izvērtēt un uh, aktualizēt šī nolīguma ietekmi. Un Tātad, kā es teicu, jebkurš šīs komitejas loceklis var saņemt skaidrojums par uh, šo nolīgumu. Paldies! Un uh, mēs noslēdzam pirmo uh, viedokļu apmaiņu un dodu atkal vārdu uh, Sterdīkungam referentam. Es gribētu uh, uh, norādīt uz jautājumu, ko Langas kungs minēja. Viņš minēja pretdempingu, jeb antidempingu. Visās sarunās ar jebkurā, ar jebkuru valstu Eh, šādi, eh, šādas likuma normas var ievies, bet parasti viņas tādas tur arī ir. Otkārt, es gribētu uzklausīt to, ko jūs domājat. Es uzskatu, ka tā ir jums lieliska iespēja. Un es esmu par šo nolīgumu. Es uzskatu, ka mēs daudz ko varam darīt, un es domāju, tas nāks par labu Eiropai un mēs visi no tā gūsim labumu. Protams, ir vairāk jautājumi, kas vēl jānoskaidro, jāprecizē, bet eh, eh, gala rezultātā Eiropa tikai iegūs. Tas ir vispārējais labums Eiropām. Protams, es piekrītu, pastāv vēl problēmas. Un tas ir norādīts paskaidrojuma rakstā. Paldies! Paldies! Garsie, vai jūs varētu paskaidrot šo punktu? Nolīgums ar Dienvidu uh, Koreju um, um, pilnībā ņem vērā tiesības, gan Dienvidkorejas tiesības, gan ES, un tas arī iestrādāts nolīguma tekstā. Ir dažas normas šajā tekstā, kas saskana ES likumdošanu par uh, antidempingu. Uh, Un e, antidempings faktiski ir izslēgts no šī divpusējā sadarbības, sadarbības jomas, bet ir normas, kas attiec uz daudz plašāku jomi uh, Eh, piemēram, eh, dažām ekonomiskām nozarēm, kā kuģu būvniecību. Paldies! Vēlos jums atgādināt, ka, ka šie apsvērumi, kas eh, ir šajā ziņojumā, tiks atkal pārunāti septembrī. Tagad pāriesim pie sestā punkta mūsu darba kārtībā makrofinansiālā palīdzība Moldovai. Uh, Vinklēra kungs ir uh, no tautas partijas ir mūsu referents, un šeit ir arī ziņojuma projekts, uh, un uh, kas eh, nodrošina, te ir runa par to, kā nodrošināt makrofinansālo palīdzību eh, Moldovai. Lūdzu, vai es varētu lūgt eh, jūsu uzmanību un arī vai jūs varētu lūdzu uzvesties mazliet klusāk? Paldies! jo makro, attiecībā par makrofinansālo atbalstu um, granta formā um, eh, nevairāk kā 90 miljonu eiro apmērā. Tas ir ļoti svarīgi, lai uh, Moldova varētu tikt galā ar uh, globālās krīzes sekām un lai tā varētu nodrošināt uh, reformas savā valstī. Mūsu referents tātad jau ir iesniedz šo uh, priekšlikumu. Tātad došu vārdu Julio Vinkleram, lai viņš varētu mūs uzrunāt šajā sakarā. Paldies! Patiesi ir skaidrs, ka ir interesē ko izteikuši mūsu kolēģi attiecībā par Moldavu. Varbūt uh, mēs to varam uh, arī veidot šīs attiecības tālāk, lai Moldova kļūtu par svarīgu ES partneri. Te uh, trīs um, uh, punkti par makrofinansālo atbalstu un, uh, un kas izsaka savus priekšlikumus šajā ziņojumā. Jūs jau pareizi norādījāt uh, ka šī ir makrofinansālā palīdzība, kas ir grants. 90 miljonu eiro apmērā, eh, kas sadalīts eh, trijās daļās šogad un arī eh, nākošgad. Tā ir palīdzība valstī, kas ir pieredzējis grūtus laikus pēdējo 20 gadu laikā pēc PSRS sabrukuma. Uh, tā ir uh, valsts, ka, kur uh, valdība jau uh, turās 8-9 mēnešus, un uh, valdība vienmēr apstiprina uh, savus pūliņus, uh, savu vēlmi integrēties Eiropā. Protams, viņiem vēl jānoiet garš ceļš, un viņiem jāapmierina visi ēs kritēriji, bet bet eh, mūsu parlamentam ir jāizrāda atbalsts viņu centieniem Moldovā. es eh, piekrītu komisijas eh, priekšlikumam nodrošināt Moldo, Moldovai ar šo ārkārtas makrofinansālo atbalstu. Tajā pašā laikā man ir vairāki grozījumi jo tas arī savā veidā ir modelis, piemērs šāda veida nolīgumiem un arī jau ir bijušas diskusijas par baža, bažām, par pārskatāmību attiecībā uz šo palīdzības sniegšanu un arī kādā veidā parlaments īsteno šo palīdzību. Un nu, tāpēc arī tā, tie ir atspoguļot eh, grozījumos, ir pieci grozījumi numur viens un numur pieci runā par eh, ekonomisko un finansiālo komiteju kā partneri. Un es uzskatu, ka komisija regulāri jāsniedz informāciju eh, šajā ziņā par palīdzību un jābūt attie visiem attiecīgiem dokumentiem. Otrajā grozījumā kas noformulē to, ka Eiropas komisija eh, sniedz eh, palīdzību parlamentam un komitejai par eh, šīs palīdzības īstenošanas gaitu. 3 un 4 nosaka laika grafiku, kad tas tiek īstenots kādā, kad šie noteikumi ir e, jānodrošina. Šie ir grozījumi, kas ir iesniegti, un treškārt, runājot par laika grafiku, e, te norādīts 24. jūnijas ir pēdējais termins šiem grozījumiem. Jūlijā Eh, būs balsojums. Tas gan nebūs galīgais balsojums par šīm normām, kas attiec uz Lisabonas līgumu. Bet, protams, mēs nevaram eh, izlaist eh, šo momentu. Un tad arī mandāns sarunām, ja tāds būs nepieciešams, un komitejas Eh, sēdē 30. augustā mums varētu būt pēdējais balsojums, galīgais balsojums, ja mēs būsim apmierinātu, un plenā sēdē Strasbūrā pēc tam uh, to visu vēlreiz nobalsosim. Paldies liels jums par jūsu personīgo atbalstu un palīdzību darbā. Un paldies arī sekretariātam, visiem ekspert, ekspertiem par paveikto darbu. Paldies! Nu. Now we know the... <clears throat> Paldies. Tagad mēs izskatīsim uh, šo ziņojumu priekšlikumu, uh, grosījums, uzklausīs mēnu referentu, sāksim diskusiju, dodu vārdu Džordžu Savinkutas no SND. Paldies priekšstādātāji. Es domāju, ka visi uh, saprot, kāda ir politiskā situācija Moldovas republikā. nav nepieciešams norādīt, ka izmaiņas, kas ir notikušas Moldovas republikā, un šis jaunais pavērsiens Eiropas Savienības virzienā noteikti būtu jāatbalsta. Premjerministrs ļoti skaidri norādīja, ka vissvarīgākais Moldovas republikas mērķis nākotnē ir iestāja Eiropas Savienībā sarunas formāli jau sākās 12. janvārī 2010. Eh, gadā. Otra lieta, uz ko gribētu norādīt, Moldovas republika ļoti smagi cieta no ekonomiskās krīzes, un tai ir ļoti smagi budžeta jautājumi. Ir liels grūtības. Tā joprojām ir valsts ar eh, zemāko ieņēmumu uz iedzīvotāju konkrētajā reģionā. Un pašreizējā valdības koalīcija joprojām ir ļoti trausla. Šajā kontekstā domāju, ka mums nepieciešams pēc iespējas ātrāk apstiprināt šo makrofinanšu palīdzības instrumentu Moldovas republikai, lai varētu palīdzēt Moldovas ekonomikai un uh, demokrātiskajām reformām. Referents Vinklera kungs norādīja, ka e, šis e, ziņojums mikrofinanciālā palīdzību būtu jāpiešķir Ukrainai, jo mēs par to nobalsojām, tas tika atbalstīts, un es e, šajā ziņā atbalstu referenti nostāju. Tātad es uh, atbalstu to, lai šis ziņojums pēc iespējas ātrāk uh, tiktu apstiprināts un lai palīdzību tiktu piešķirt Moldovai. Paldies! Nu, referents Helmuts Šulcs, vai jūs gribētu izteikt kādas piezīmes? Jā, varbūt pavisam īsi priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ir pareizi, ja mēs e, runājam par politisko situāciju valstī. Mēs, protams, zinām, ka tur ir notikušas izmaiņas, bet es domāju, ka situācija tomēr ir sarežģīti, sarežģīta nekā šķiet pirmajā atsimirklī. Es zinu, piemēram, ka pirms sešiem gadiem e, jau e, toreiz cita valdība domāja par to, kā viņi varētu sadarboties ciešāk ar ES un tad bija, e, tika domāts par asociētā uh, dalībnieka statusu, bet uh, toreiz tomēr valdībā tas uh, neguva atbalstu un uh, toreiz arī parlamenta vēlēšanās, un tagad uh, mums ir arī republikās situācija, kur ir ļoti nestabila, un līdz ar to es varētu teikt, jā, makrofinansiālā palīdzība ir iespējama, bet ne kā politisks spiediena līdzeklis, bet gan kā atbalsts patiesi cilvēkiem, kuriem paveras eh, jauna perspektīva, un lai mums būtu arī sociāli ilgspējīga attīstība uh, republikā. Uh, Un tādēļ, kad es uh, apskatu vēlreiz šo ziņojumu un arī uh, grozījumu priekšlikumus, tad es uh, iesniegšu arī vēl kādus aspektus, kurus vajadzētu izskatīt. Paldies! On, on of... Paldies komisijas vārdā Rerivā Rotenprākungs. Yes, much, uh... Paldies priekšsēdētāji. Komisija gribētu pirmām kārtām pateikties parlamentam un uh, Inta komitejai tīpaši par atbalstu šim priekšlikumam un par sadarbību, cenšoties pēc iespējas ātrāk panākt šo apstiprināšanu. Komisija arī darīs visu iespējamo no tās puses, lai varētu ieviest šos priekšlikumus. Tad, kad septembrī cerams šis priekšlikums tiks apstiprināts. Runājot par ierosinātiem grozījumiem, komisija var pieņemt Uh, grozījums, kas ir vērsts uz to, lai saskaņotu tekstu ar to, par ko jau mēs bijām vienojušies Ukrainas gadījumā. Mēs esam nedaudz novirzījušies no uh, tā uh, teksta, ņemot vērā juridiskā dienesta norādes, jo komitoloģijas atsaucas bija jāmaina, bet visā citādi mums nav problēmas un mēs varam pieņemt ierosinātos grozījumus. Gribētu piebilst, ka jaunākā informācija parāda, ka Uh, ekonomika atkopjas no šī dziļā krīzes pagrabuma stāvokļa. Uh, starptautiskā valūtas fonda programma virzās uz priekšu un indikatīvie mērķi šobrīd ir izpildīti, un mēs uh, paredzam, ka Starptautiskais valūtas fonds varēs pabeigt pirmo valūtas, pirmo šī projekta fāzes izskatīšanu, un turpmāk palīdzība tiks sniegt no SVF puses tīri no fiskālās eh, ilgspējības un eh, tekošā konta rēķina puses eh, mēs uzskatām, ka situācija arī inflācijas ziņā paliek diezgan sarežģīta. Moldovas Nacionālā banka ir veikusi tāpat laikā nepieciešamos pasākumus, ir uzlabojusi situāciju par 200 bāzes punktiem un Mēs ceram, ka inflācija kritīsies, bet eh, tomēr situācija ir diezgan uh, trausla un uh, nevajadzētu nenovērtēt šos struktūrālos uh, mērķus un problēmas, un tieši tāpēc mēs ceram, ka šo palīdzību mēs ātri varēsim sniegt un īstenot. Tas ir viss no komisijas puses. Paldies! Okay, this closes our... Paldies, ar to mēs noslēdzam šo diskusiju. Gribu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 24. datums, pulksten 12. dienā. Tālāk pāriem pie 7. jautājuma. Tie ir grozījumi padomas regulā 12.15 šķērs svīta 2009. Es ļoti atvainojos, saka priekšsēdētājs. Man vēl vajadzēja dot vārdu vēl Vinkler kungam noslēgumam par iepriekšējo punktu. Es atvainojos, saka references. Es negribēju jūs pārtraukt, bet tikai daži vārdi. Un, principā, viena piezīme. Un tas ir, es pateicos ēnu referentiem par viņu atzinumiem. Es saprotu, ka Šulc kungs, viņam ir uh, ļoti pamatots tiesības uzsvērt to, ka mēs nevēlamies likt spiedienu, bet mēs gribam paust atbalstu, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Domāju, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešamas eh, stabilas eh, kaimiņa attiecības un stabilitāte kaimiņu valstīs. Un eh, tādas valsts kā Moldova, Ukraina ir ārkārtīgi svarīgas no šī viedokļa. Eiropas Savienībai šai sakarībā ir jāatbalsta struktūrālas reformas, šajās valstīs, jāatbalsta demokrātijas attīstību un nedrīkst likt spiedienu. Man uh, būtu liels prieks uh, turpināt diskusijas ar uh, referentiem vai arī vēl saņemt turpmākus grozījumus un tos pārnāt. Liels paldies! Thank you. Paldies! Tātad 7. darba kārtības jautājums grozījuma padomas regulā 12.15 šķērsvīta 2009, ar ko ievieš ārkārtas tirzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu. Es esmu referents, kā jūs zinat. Šis priekšlikums ir vērsts uz to, lai paplašinātu uh, šīs padomas uh, regulas tvērumu līdz 2015. Eh, gada decembrim. Kā jūs varat redzēt, šī ziņojuma projektā es neesmu pret šīm eh, izmaiņām, ko ir ierosinājusi komisija. Tā tad nekādu pretrunu un iebildumu nav. Runājot par satirisko pusi šajā priekšlikumā, tomēr regulā ir vairākas eh, ieviešanas pilnvaras, kas ir rezervētas padomei, kas nav pakļautas 99. gada komitoloģijas lēmumam. Tāpēc es ierosinu vairākus grozījumus, kas ļautu zināmā mērā izmantot arī deleģētos aktus un ieviešanas uh, tiesību akts atbilstoši Lisabonas līgumam. Uh, Tāpat arī ierosinu izmantot parasto likumdošanas procedūru, lai iekļautu parlamentu un uh, lai tādējādi varētu pieņemt uh, pasākumus, lai mainītu priekšrocību saņemšanu, izrietot no pirmā punkta šajā regulā. Tātad tie ir galvenie aspekti manā Uh, ziņojuma priekšlikumā, ziņojuma projektā. Un to jūs varat atrast uh, jūsu dokumentu mapītēs. Tātad uzsākam diskusijas, vai kādam ir kaut kas sakāms, vai kāds gribētu piedalīties diskusijās. Vinkler, Vinkler kungs no tautas partijas. Thank you, chairman, just... Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi gribētu uzsvērt, ka tautas partija atbalsta jūsu ziņojumu, ziņojumu projektu un uh, grozījumus, kurus jūs esat ierosinājis it īpaši jautājumā par deleģētajiem aktiem. Tātad atbalstam attiecīgi šo un citus grozījumus, jo doma principā ir pieskaņoties eh, Lisabonas procedūrām un tās labāk izmantot. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Filips Kvison no komisijas, jums vārds. Thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu Kolins Brauns no uh, DigiTrade uh, juridiskā dienas. Es aizstāju Kvison kungu, jo lielākā daļa jautājumu bija par komitoloģiju, un uh, tas vairāk ir mans kompetences jautājums. Mēs pirmkārtām gribētu pateikties par ziņojumu, ko mēs ļoti pozitīvi vērtējam. Ir divi jautājumi, ko mēs gribētu uh, pārunāt. Pirmais par saturu, otrais par procedūru. Runājot par saturisko pusi, komisija piekrīt šiem grozījumiem pēc būtības. Lielā mērā mēs piekrītam parlamentam, ka nepieciešams pieskaņoties jaunajam Lisabonas līguma ietvaram, jāpārskata pašreizējie ieviešanas akti, Uh, kur komisija darbojas viena pati un kur komisija darbojas uh, ekskluzīvi padomas kontrolē. Un tāpat mēs piekrītam, ka jāpārskata ieviešanas akti, kas tika pieņemti, apstiprināti ārpus uh, koplēmuma procedūras, tā tad eso, ārpus esošās komitoloģijas procedūras tirzniecības jomā. Es piekrītu, kā es teicu, visā visamā šiem grozījumiem. Uh, ir daži konkrēti, detalizēti elementi, kur mēs varbūt esam mazāk pārliecināti, ka mēs varam piekrist. Mēs, eh, piemēram, domājam, ka ceturtais grozījums tam vajadzētu būt ieviešanas aktam drīzāk. Domājam, ka piektais un septītais grozījums jau ir balstīti uz ieviešanas aktiem, jau uz esošiem komatoloģijas lēmumiem. Tāpat mums ir zināmas šaubas par sesto grozījumu, vai tas Um, būtu deleģēta akta ietvaros. Mēs domājam, tam vajadzētu būt ieviešanas akta ietvaros. Tāpat komisija uzskata, ka desmitais pāns, kas paredz īpašas uh, pilnvaras komisijai darboties uh, uh, padomas kontrolē, ka to arī vajadzētu mainīt. Tā tad visā visumā, kā es teicu, mēs piekrītam, tomēr ir zināmas detaļas, kur mēs tomēr gribētu ierosināt vēl turpmākas diskusijas. Runājot par procedūru, gribu norādīt, ka eh, ziņojumam ir pievienots paz, eh, skaidrojums, kurā jūs izskaidrojat, cik svarīgas ir šie izniecības preferences eh, Rietumu Balkāniem un īpaši Kosovai. Kā jūs zinat, pašreizējā regula beidzas, tās termiņš beidzas šī gada beigās. Tā tad ir liels spiediens tīri laika ziņā uz visām institūcijām, lai mēs varētu a, grozīto regulu izstrādāt un lai tā būtu gatava un lai tā varētu aizstāt a, esošo preferenču režīmu. Runājot par procedūru, mēs a, noteikti gribētu ierosināt citu pieeju, kā jūs zinat, un kā tas arī ir paskaidrots komisijas priekšlikums skaidrojušā memorandā komisija. Uh, Uh, veicina omnibus uh, priekšlikumu, kas uh, principā groza ne tikai šo aktu, bet vēl 23 citus tiesību aktus. Un mēs strādājam nepārtraukti, lai nodrošinātu, ka tas tiks izdarīts un ka komisija varēs apstiprināt visu šo procesu septembra beigās vēlākais. Tāpat mēs izskatīsim jautājums par esošo kometodoloģiju tirzniecības jomā Un arī tālākās fāzēs mēs to darīsim, bet darbu gribam veikt ļoti ātri. Tātad šī procedūra būtu labāka, jo mēs, kā es teicu, grozītu daudzus tiesību aktus atbilstoši Lisbonas līgumam un nenotiktu tāds neregulārs darbs pie dažiem aktiem. Tā kā ir liels taiks spiediens, tad uh, uh, gribētu ierosināt, ka šī varbūt uh, būtu labāka pieeja tīri no procedurālās puses un, uh, kā es teicu, saturiski mēs piekrītam jūsu ierosinājumiem. Paldies! Paldies! Es saprotu komisijas viedokli, ka tās eh, priekšlikums eh, nonāk eh, parlamentā. Mēs ņemsim katrā ziņā vērā jūs pie šo omnibus priekšlikuma ideju. Jo mēs negribam sarežģīt šī priekšlikuma apstiprināšanu atbilstošā laika grafikā. Tā ka es domāju, ka jā, te tiešām ir daudz uh, iespēju vēl sadarbībai un konverģencei starp uh, mūsu komiteju un komisiju šai sakarībā. Tā kā es uh, uh labprāt izskatīšu komisijas uh, vispārējo priekšlikumu šai sakarībā. Mani grozījumi ir uh, drīzāk tādi kā preventīvi, un lai liktu komisiju, tā teikt, nākt klajā ar šo omnibus priekšlikumu un iet uz priekšu. Tāda principā ir manu priekšlikumu patiesā būtība. Liels paldies! Vairāk nav nepieciešama tālāk uh, viedokļu apmaiņa. Mēs to turpināsim 10. Uh, jūlijā nākošajā sēdē. Es atvainojos, tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, saka priekšsēdētājs. Tā tad tagad pāriesim pie nākošā darba kārtības jautājuma, astotā. Šeit ir grozījumi attiecībā uz regulu 13.34, kas nosaka kopienas režīmu divējādi lietojumu preču uh, un tehnoloģiju eksporta kontrolē. Mūsu eh, ziņot eh, referents ir eh, Jörg Leichsfield, un es došu tālāk vārdu mūsu referentam Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dosie ir no vienas puses ļoti interesants, bet no otras puses arī ļoti sarežģīts. Šajā jautājumā mums rodās situācija, kura ir būtībā neapmierinoša, un tā daļa, kuru mēs varam mainīt ar savu darbu, tā nav spējīga mainīt īsti šo situāciju kas tur ir šis neapmierinošais. Eksportā, protams, e, šī divējādā lietojuma preču situācija ir ļoti dažāda, īpaši, kas attiecās uz ražojumiem, uz ražojumu, e, un šī situācija ir nevienlīdzīga, jo daužās dalībvalstīs e, eksportētāji netiek vienlīdz ņemti vērā. Un no otras puses ir Uh, arī lieta, ka tomēr ši, uh, šis process notiek necaurskatāmi uh, un ir arī daži, daži trūkumi sadarbībai starp komisiju un Eiropas parlamentu un dalību valstīm, un to vajadzētu labot. Un es mēģināju izstrādāt dokumentu, kurā es skicēju, eh, un man bija eh, šīs nodoms, ka mums vajadzētu visu procedūru padarīt caurskatāmāku, eh, lai arī saskaņā ar Lisabonas līgumu mēs stiprinātu Eiropas parlamenta pozīciju Uh, un mums vajadzētu arī noskaidrot, kurā komiteja attiecīgi darbojās, un priekš manis tā ir viennozīmīgi ārējās tirzniecības komiteja, uh, lai tās pilnvars arī tiktu ievērotas, un mums ir jārūpējas, lai Eiropas Savienība šajās starptautiskajās uh, institūcijās runā vienā valodā. Un ņemot vērā šo situāciju, mēs apspriedāmies ar referentiem, ar ēnu e, referentiem eh, un nonācām pie secinājumu, eh, ka, protams, būtu svarīgi ņemot vērā komisijas priekšlikumu arī to tālāk šo darbu turpināt, bet tas nozīmē arī, ka komisijai ir jāmaina, tomēr ir jāgroza būtībā šī regula un tad arī to jāliek priekšā parlamentam. Un līdz ar to es gribētu uzdot jautājumu komisijai, cik ātri tas būtu iespējams. E, mēs pieturamies pie viedokļa tomēr, ka tas būtu ļoti nepieciešams, lai tiktu izstrādāta jauna regula, e, jo arī šie pielikumi, ar tiem, ar tiem uh, situācija netiek atrisināta. Un tad otrais jautājums ir, vai būtu tomēr uh, nepieciešams, uh, lai komisija izstrādātu jaunu priekšlikumu, vai arī parlaments, ņemot vērā attiecīgas apstākļus kādā procedūrā, uh, varētu saskaņot šos savus priekšlikumus ar komisijas priekšlikumiem. Un tagad es vēlētos arī, lai komisija izsaka savu viedokli, lai tiktu noskaidrots jautājums, kā mēs varētu tālāk darboties. Un mūsu mērķis tagad Eh, būtu vēlreiz pārdomāt uh, par šo divējādā lietojumu preču sarakstu, arī par, uh, dalību, par valstu sarakstu. Man personīgi tas šķiet diezgan nelīdzsvarot, kas ir rakstīts dokumentā, un uh, rodās principiāls jautājums Vai komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu, vai tas notiks pietiekami ātri? Un kā mēs, kā Eiropas parlaments, to varētu forsēt? Es domāju, ka ar e, šo e, dokumentu to, to mēs e, nepanāksim, tādēļ ir nepieciešams pilnīgi jauns skatījums. Un tas arī uh, sakrīt ar ēnu referantiem no citām politiskajām grupām, un es priecājos, uh, ko teiks tad arī citas politiskās uh, grupas, un tad es arī priecāšos, ka komisija paskaidros savu viedokli un darīs to pietiekam ātri. Paldies! Um, well, the foreign affairs... uh, paldies! Ārlietu uh, komiteja arī E, ir nolēmusi sniegt atzinumu šai sakarībā, un mūsu kolēģis Buitikoferkungs ir klāt, un es viņu sveicu un došu viņam vārdu, lai viņš sniegtu afet atzinumu. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs par iespēju e, šeit ziņot jūs priekšā, cik tālu ir e, mūsu diskusijas ārlietu komitejā Eh, mēs jau izteicām savu viedokli, un kolēģi no citām politiskajām grupām arī iesniedza savus grozījumu priekšlikumus, un termiņš ir jau notecējis. Un tātad šajā jomā īsā laikā uh, varētu jau notikt apspriedes. Sarunās, eh, kuras es eh, vedu ar ēnu referentiem, secināju, ka mums varētu būt kopēja nostāja, eh, kurš, protams, kur ļoti svarīga loma ir drošībai, tas jūs tagad neizbrīnīs. Uh, un mēs vadījāmies no pamat pieņēmumu, ka jautājumos, kur ir ļoti sensibli, uh, mēs nevaram dot nekādas atlaides drošības jomā. Kā jūs zināt, tad komisijai uh, bija seši priekšlikumi par eh, šīm eksporta institūcijām, par eh, darba grupu, kur, eh, kur notika padomē, un tā sanāca 11. jūnijā pēdējo reizi, un uh, nonāca pie rezultāta, uh, kā vienu no šīm sešajām jomām, proti, kas attiecās uz eh, datoriem un, atsi, un attiecīgajiem uh, detaļām, vēl papildu detaļām, un tad arī uh, no value shipments. Uh, ka tur tomēr dažas dalībvalstis īsti nepiekrita šādai lietu skatījumam, un kolēģim Laitfrīdam es gribētu piekrist attiecībā uz jautājumu par komisiju. Vai komisija, ņemot vērā šo jauno rezultātu, ko sniedza padome, uh, Eh, tomēr vēlreiz nevarētu pārstrādāt, un vai arī komisija par spīti šim darbam vēl joprojām uzskata, ka tur nekas nevajadzētu tikt grozīts. Un tad arī, arī otrais jautājums no kolēģa Leiftrīda puses, vai komisija, ja komisija tomēr to vēlas, tad kādā laika posmā tas varētu notikt. Un tad arī vēl viens uh, piemetinājums no manas puses, kam nav ar regulējumu nekāda sakara, bet kas ir praktiskas dabas. Kā varētu notikt praktiskā realizācija šim dokumentam? Piemēram, ASV E, tur, kur ir attiecīgā institūcija, tad Homeland Security Department atbildīgi par šiem lietām, ir daudzi ierēģi, tūkstošiem ierēģi, e, kuri kontrolē šī, šo eksportu. Un uh, manā skatījumā tas nav pilnīgi noskaidrots, kā attiecīgās dalībvalstis ar savas muitas uh, palīdzību to praktiski nodrošinās, un šo jautājumu mēs nedrīkstam ignorēt. Un mana pieeja um, un, un mans skatījums uz šo lietu uh, arī uh, piekrīt uh, tam skatījumam, kāds ir padomēji, ka tas notiek pēc principiem, uh, ka dalība valsts ir vienojušās par eh, drošības eh, mērogu, un līdz ar to rodās trīs jautājumi. Pirmais jautājums, to arī Leitfrīda kungs jau pieminēja, tātad e, mērķa, eksportu mērķis, tātad e, valstu saraksts, e, kurus ir likus priekšā komisija, un šis saraksts ir daudz ilga, garāks nekā tie priekšlikumi, kurus iesniedza padome. Un tādēļ um, es domāju, ka mums vajadzētu piekrist uh, padoms uh, šī uh, uzmanīgajai pozīcijai un attiecībā uz no value shipment organization. E, es uzskatu, ka tur vajadzētu domāt par kvalitāti un nevis par kvantitāti. Arī um, tādi eksporti, kuri uh, ir lētāki, arī tiem ir risks netieši pārdošanas vērtības sakarā. Uh, Un ja mēs atceramies, ka kāda dalība valsts pirms īsa laika eh, tika kritizēta un arī NATO to eh, ņēma nopietni vērā, tad mums tas būtu jāpārdomā. Un trešais jautājums e, es būtu par to, ka eh, mums būtu tā dēvētais ex ante reporting. Paldies. Taļā Kasparī Pipi. Eh, tautas partijas eh, viedoklis. Jā, es vēlēju. vēlējos pateikties Lehtfrīda kungam par labajām sarunām. Un es eh, domāju, ka šī regula ir ļoti svarīgs temats, jo tam ir ļoti liela vērtība mūsu kopējai saimniecībai, tautsaimniecībai Un es būtu ļoti pateicīgs, ja komisija eh, varētu mums tomēr tuvāk paskaidrot, kāpēc eh, tie teksti, kurus eh, tā ir iesniegusi, tie ir ļoti svarīgi. Es domāju, būtu labi, ja komisija, tā kā Lehtrīda kungs jau lika priekšā, mums izstrādātu jaunu tekstu. Un tad labprāt es gribētu arī uzzināt, kā pastāvošā regula tiks izmantota praktiski, jo man ir iespējas, ka uh, katrā dalībvalstī šie reguli tiek dažādi piemērot, jo es e, saņemu arī ziņojums no uzņēmumiem, piemēram, ka Vācijas dažas filiāls, ja viņas e, vēlās e, eksportēt, tad m, tām rodās ļoti liels problēmas. Un, ja tas notiek caur partneri ārzemēs, tad tas ir vieglāk uh, saņemt šādas eksporta atļaujas attiecīgajās dalībvalstīs. Un man ir uh, pārliecība, ka uh, tādai regulai uh, jābūt tomēr eh, ļoti stingri izstrādātai, jo ja mums nav saskaņas dalībvalstīs, ja ir dažādi, mm, dažādi pielietojuma, eh, dažādas pielietojuma procedūras, tad es būtu ļoti tomēr pateicīgs eh, komisijai, kā tas izskatās no komisijas puses, kā šī regula praktiski tiks realizēta vai tiek realizēta, vai tur ir problēmas dalībvalstīs. Vai tur ir um, uh, kā, kādas lietas, ar kurām, dalīb, kurām dalībvalsts nepiekrīt? Un es ļoti pateiktos, ja komisija sniegtu viedokli par šo. Paldies. So Labi, uzklausīsim tagad komisijas viedokli. You, paldies priekšsēdētāji, paldies uh, cienījumiem parlamenta deputātiem, kuri uzņēmās uzdevumu un uh, iedziļinājās tik sarežģītā jomā. Kā jau referents pareizi norādīja, joma ir sarežģīta, jo te ir runa par drošības aspektiem un tirzniecības aspektiem. Es pilnībā piekrītu ko teica, tam, ko teica referents par uh, kopējā tirgus uh, problēmām. Jā, mēs esam tādā kā robežu uh, gadījumu situācijā. Kā es teicu, jāņem vērā gan drošības, gan tirzniecības aspekti, un tas viss var radīt zināmas problēmas iekšējiem tirgum. Gribētu nedaudz pastāstīt, kā uh, šie kontrolas pasākumi tika izstrādāti, tātad balstoties uz drošības apsvērumiem pirms 95. gada. Tie tika balstīti parasti uz dalību valstu lēmumu, individuālu lēmumu. Kopiena tiesa 95. gadā nolēma, ka šī ir kopīgā komercpolitika un tā tad drošības komponents lēmumos nodrošinot licenci kādai jomai, tas tātad to neizslēdz no kopējā tirgus politikas. Un tāpēc mēs sākām strādāt pie regulas, un šī ir uh, regula, kas tagad ir jūsu priekšā. Tātad tas principā ir Eiropas dimensijas stiprināšanas process šajā jautājumā. Tālāk runājot par Eiropas parlamenta lomas stiprināšanu. Te es pilnībā piekrītu, un mēs ļoti labprāt gribētu turpināt diskusijas šeit, un mēs ļoti uzmanīgi uzklausīsim visu, kas jums sakāms. Tālāk par jautājumu saistībā ar uh, dalību valstīm, kas dažādā veidā piemēro uh, regulu. Jā, tā ir. Regula tiek piemērota nacionālā līmenī, to tālāko darbu veids Nacionālās licencēšanas uh, organizācijas, un tās tātad lemj, vai izsniegt šo licenci vai nē. Ir, protams, uh, licences, kas ir visā Eiropas Savienības līmenī, par to mēs panākam vienošanos, bet ir vēl cits uh, preču klāsts, par kuru dalībvalsts pašas individuāli lemja, par uh, eksporta licencēšanu vai nē. Tur notiek viedokļu apmaiņas, ne diskusijas, uh, bet jā, mēs saņemam sūdzības no uzņēmumiem, kas eksportē uz trešajām valstīm, un viņi saka, jā, es zinu, ka uh, konkrētais uh, produkts nenonāk tur tam pie tā paša gala lietotāja, uh, kur citu uzņēmumu produktu nonāk, uh, tātad šādas sūdzības mēs saņemam. Komisija izskat šādas sūdzības Komisija strādā ne tikai pie šī likumdošanas aspekta, bet strādā arī pie vadlīnijām un nodrošina, lai metodoloģija daudz maz būtu visur vienāda, bet uh, šis nebūtu nav viegls uzdevums, un mēs noteikti paļaujamies arī uz Eiropas parlamentu un ceram, ka jūs mums palīdzēsiet. Tālāk jautājums, vai šis ir uh, īstais labākais priekšlikums, uh, kāpēc šis saraksts un ne cits. Šis priekšlikums principā ir balstīts uz dalību valstu jau noteiktajām, uh, noteiktajiem nacionālajiem eksporta apstiprinājumiem. Tātad ir bijis, bijusi viena eksporta autorizācija kopumā, bet katrā dalība valstī tāpat laikā ir arī individuālā autorizācija. Tātad eksports no dalība valsts A var brīvi plūst uz eh, zināmiem galamērķiem ar noteikumu, ka uh, ka viņi ir pārstāvēti šajā valstī. Tātad, ko mēs esam cenšies darīt? Paņemt visu šo nacionālo autorizāciju kopumu un rast tādu kopīgo kopsaucēju, ja tā varētu izteikties. Drošības apsvērumi vai bāžas zināmā dalība valstī varbūt nav tieši tāpat uztvērts citā dalība valstī. Piemēram, zemes vērtības nosūtījumi, kas bieži vien tiek kritizēti apvienotā karalista un Vācija, piemēram, uzskata e, šos zemes vērtības e, pārsūtījums, ka tiem ir nepieciešams nacionāls e, autorizējums, un mēs domājam, ka varbūt to varētu paplašināt, attiecināt uz visiem Eiropas Savienības eksportētājiem. Mēs piekrītam, ka vērtība nav komponents, bet, jo autorizācija nav tikai attiecinām uz vērtību, bet tur ir runa par konkrētām valstīm, un uh, mēs tomēr ceram, ka pro, operātori un muitas iestādes arī varētu izmantot tālāk šo procedūru. Yes, Priekšsēdētājs aicina komisijas pārstāvi īsāk izteikties, jo ir laika grafiks. Tā, tad jā, paldies. Turpin komisijas pārstāvs. Vēl pēdējais jautājums. Vai komisija domā nāk klajā ar jaunu priekšlikumu? Mēs šobrīd strādājam pie mūsu nākotnes tirzniecības politikas. Pēc vasaras, tātad rudenī kaut kad būs komisijas paziņojums. Es nevaru šeit vairāk kaut ko pateikt. Komisijas ierosinājums būtu attiecībā uz šo priekšlikumu, tātad jūs komitejai strādāt pie tā, censties to pieņemt, jo jebkurā gadījumā tas ir priekšlikums, kas iet uh, referenta ierosinātajā virzienā, lai censtos risināt šo iekšējā tirgus problēmu un nodrošināt lielāku caurskatāmību. Tātad tas ir solis pareizajā virzienā un uh, mēs uh, uzklausīsim Eiropas parlamenta aicinājums uh, un tātad strādāsim pie šī jautājuma arī turpmāk. Paldies! Vielen, vielen Dank, Herr Präsident. Paldies, prezidenta kungs. Es negribētu diskusiju turpināt un e, tik ilgi, un e, es gribētu atvainoties arī komisijai, es izteicos nepietiekami skaidri, bet ko es secināju no sarunām ar e, ēnu e referentiem, tad ir diezgan liela nevēlēšanās strādāt uh, pie šīs regulas, ja mēs patiešām zinām, ka nebūs jaunas regulas un uh, ka tā tiks arī pieņemta attiecīgajā termiņā, un tā ir problēma, kur rodas mūsu priekšā. Un es domāju, ka atbilde bija diezgan neapmierinoša. Arī Gaspārī kungs uh, tāpat uh, piekrīt tam, ka tas tā bija. Ja jūs mums varētu tomēr arī vēl palīdzēt šajā jautājumā un arī ņemot uh, vērā to, ka mums ir uh, jāiekļaujās termiņos, es domāju, ka tās būtu vispārēji, tas gūtu vispārēji atbalstu. Uh, Un īpaši datora jautājumā, tad es redzu, ka ir sistēmas, kuras ir saistītas ar datoriem, ka mums par tām vēl būtu jādiskutē. Bet, protams, mēs varēsim vienoties par šiem jautājumiem, bet es domāju, pats svarīgākais jautājums netika atbildēts. Un es tomēr lūgtu uz to atbildēt. Paldies! Commission Vārds komisijas pārstāvim, vai jums ir kāda konkrēta atbilde uz uh, šo jautājumu? Ja jautājums ir tāds, vai jūs nāksiet klajā ar jaunu regulu turpmāko 2-3 mēnešu laikā, tad atbilde ir nē. Mēs joprojām diskutējam šo jautājumu. Priekšsēdētāji Es uh, arī esmu no komisijas, uh, strādāju pie attiecībām ar parlamentu. Gribēju teikt, ka uh, regula atkārtot ir iesniegts tā, kā tā tika iesniegta sākotnēji, un es domāju, ka tāpēc. Un tieši tāda bija šī ideja. Bija diskusijas ar parlamentu, un no parlamenta bija lūgums, lai tiktu noteikti atgriešanās pie sākotnējās regulas. Jo padomē jau notika zināms darbs, Un parlaments faktiski mūs lūdza, un komisijas līmenī un parlamenta līmenī, tātad nevis DG trade līmenī, bija vienošanās, ka visi tiesība akti tika pieņemti, kā tas bija. Paldies, ar priekšsēdētājs par šo skaidrojumu. Tālāk izskatīšana paredzēta 30. augustā eh, šai jautājumā, tātad tas būs pēc vasaras atvaļinājuma. Tālāk pārējām pie devītā darba kārtības jautājuma. Tātad tās būs uh, diskusijas par izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešajām valstīm. Tā ir otrā viedokļu apmaiņa, kas uh, tika uzskatīta par nepieciešamu, ņemot vērā uh, grūtības šajā jautājumā, jo kopš 2005. gada šis jautājums ir maz virzies uz priekšu padomē. Uh, It, Inta delegācija bija Itālijā šogad, un mēs eh, saņēmām informāciju pēc šīs vizītes, ka ir tik tiešām nepieciešama šāda regula, un tā ir gal galā jāpieņem. Un tāpēc es došu mūsu, eh, vārdu mūsu eh, kolēģei Muskardīnī kundzei, viņa arī ir līdzpriekšsēdētāja šai komitejā. Tātad, Kristiāna, jums vārds. Te, cari Mīļš, paldies! Šī ir otrā reize, ka mēs apmainamies ar viedokļiem. Uzskatu, ka tagad es varu arī sīkāk paskaidrot par mūsu mērķiem. Eiropas parlaments pirms dažiem mēnešiem uh, Uh, balsoja ar bal un uh, rezultāts bija ar balsu vairākumu, tātad uh, atbalstīja šo domu, ka ir nepieciešams veidot regulu par izcelsmes valsts norādi konkrētām precēm, kas ievest no trešajām valstīm, un komisija Eh, atgriezās mm, pie 2005. gada regulas, un šis regulas priekšlikums pastāv. Kāds ir mūsu uzdevums? Mums ir jānosaka, kura šī iepriekšējās regulas daļa ir jāmaina tā, lai to pielāgotu pašreizējai politiskajai realitātei. Šī regula faktiski ir moderna, viņa atbilst gan pilsoņu, gan patērētāju interesēm ES dalībvalstīs. Un e, viņiem ir tiesības zināt, no kurienes nāk viņa preces vai no Kanādas, ASV vai kāds cits valstis. Tā tas ir. Mēs vēlamies, lai šī regula dot iespēju pilsoņiem uzzināt, no kurienes nāk šī prece, lai viņi varētu izvēlēties. Mums ir nepieciešams vairāk informācijas, vairāk demokrātijas. Un būtu nepareizi atstāt miljoniem uh, pilsoņu neziņā. Un uh, demokrātiskās valstīs, kā ASV un citās, uh, kas varbūt arī atpaliek, kā piemēram Ķīna, viņiem ir šī informācija. Uh, piemēram, Ķīnā, kur ir mazāk demokrātijas, viņi tomēr zina par šo izcelsmi. Un uh, parlamentam ir jāpasaka padomē skaidri, ka ir nepieciešams šis nolīgums, šī vienošanās, lai mēs varētu to at atbalstīt patērētāju tiesības uz informāciju, uz brīvību. Un cēl, tas būs tukši vārdi, un mēs jau to nevēlamies sasniegt. Savā ziņojuma projektā es eh, esmu norādījis uz galvenām uh, problēmām. Uh, ASV eh, eh, jau pastāv šāda regula kopš 1930. Eh, gada. Un tikai daži fakti, ražotie preces, štatotās preces vai produkti ir uzskaitīti. Mums ir nepieciešams vēlreiz apstiprināt šo regulu. Uh, bet tā ir jāmodernizē visām valstīm, visām valdībām ir jāsaprot, kā arī izplatītāji eh, uzņēmumi ir savas prasības, bet ir arī prasības pilsoņiem. Un mēs vienmēr uzskata, um, ka tirzniecība jābūt uz vienlīdzīgiem pamatiem, un vairākas valstīs šāda regula jau pastāv par izcelsmes balss norāde, un kāpēc gan mums tādai varētu, nevarētu būt? Un uh, arī dažās uh, uh, Eiropas Savienības valstīs tas pastāv. Kāpēc mums vēl pastāv šaubas šajā jautājumā? Viens grozījums, ko mēs vēlamies ierosināt, ir sekojošais regula uh, norāda, ka komisijai ir jāiesniedz uh, uh, informāciju par jaunajiem produktiem, vai tos uh, varētu ieslēgt vai arī izslēgt no šīs regulas. Mēs uzskatām, ka jaunas preču ieviešana vai izslēgšana ir informācija, kam e, jānāk no šīs parlamenta komitejas. Tas nav tehnisks darbs, tas ir politisks darbs. Pēc Lisabonas līguma pieņemšanas e, tas vēl jau vairāk ir politisks jautājums. Parlaments ir atbildīgs par politiskiem jautājumiem. Mums jāizvērs no konflikta, protams, bet mēs vēlamies, lai parlaments tiktu iesaistīts šajā procesā Un to var, protams, veikt tikai ciešā sadarbībā ar komisiju. Un uh, parlamentam ir jāpārliecina padome, ka tas tik tiešām ir nepieciešams. Varbūt padomē vēl nebija pietiekama laika, lai noskaidrot visu šos, šo situāciju. Kā jau norādīju, jums ir mans ziņojuma projekts, un es arī vairāk neko neteikšu. Es esmu jūsu rīcībā. Es uzklausīšu jūsu domas, visu, ko jūs uzskatāt par nepieciešamu. Bet mums nav laika, jo šis darbs jāpaveic līdz septembrim. Lielas paldies par šo prezentāciju. Jūsu uh, ziņojuma projekts vēl nav pārtulkot, cik es saprotu, citās valodās, izņemot itāļu. Un es tagad uh, uz, uzsāksim lūdzu diskusiju. Lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies Kristiānai. Piedodiet, ka es atkal uzstājos. es uh, nepieminēju, eh, diemžēl ir tikai angļu teksts, un tas ir neoficiāls uh, tulkojums, ko mēs paši veicām. Šī komiteja ir uh, pieņēmusi papildus darbiniekus, un mēs cerams, ka mums tiks nodrošināts tulkojums, lai mēs varētu kārtīgi strādot. strādāt. Pirms mēneša es lūdzu informāciju par šo situāciju uh, šajās valstīs, kur šī regula pastāv. Bet man nesniedz nekādu informāciju. Un mans darbs faktiski tika veikts bez komitejas uh, uh atbalsta. Es gribu, lai darbinieki apzinātos šo problēmu. Mēs taču nevaram, nevaram strādāt, ja jums nav atbalsta no, gan no tehniskajiem, gan no ekspertu puses, gan no um, tulk, uh, tulkotāju puses. Paldies! Ļoti īsi. Mēs jau esam pārsprieduši šo jautājumu. Es vēlos jums atgādināt, ka pamatā mēs piekrītam Eh, parlaments jau ir eh, eh, pieņēmis divas rezolūcijas un vienu deklarāciju, vienu paziņojumu. Šī ir kopienas metode. No institucionālā viedokļa es patiešām uzskatu, ka ir panākt vienošanās, ka mums ir arī jāiekļauj šī papildus punkti, ko Muskardinī kundze jau ierosināja. Un jebkurā gadījumā šo regulu ir uh, jāmodernizē. Būtu ļoti uh, labi, ja mēs varētu panākt vienošanos ES institūcijās. Es saprotu, ka mm, uh, uh, padomē gan ir ekonomiskās, gan juridiskās, gan tiesiskās mm, uh, un politiskās intereses ņemot vērā visas valstis. Bet ja šajā nozarē eh, ir eh, ļoti jūtīga situācija, tāpat kā pārtiks nozarē, tad mēs ļoti labi sapratīsim, ka mēs faktiski sniedzam pakalpojumu gan ražotājiem, gan pilsoņiem. Arī pārtikas nozarē mēs skatām uh, kvalitāti, izcelsmi un uh, saturu. Bet, uh, bet kā tad ir ar ražotām precēm, kā tekstilu ražojumiem, uh, juvelieru izstrādājumiem, uh, paklājiem? Vai mēs ar domājam par kvalitāti, par vides apsvērumiem, par veselību? ražošana, protams, ir svarīga šī nozare arī ražo uh, dzinējus, lidmašīnas. Ja mēs labi padomājam, tad uh, mums ir uh, svarīgi aizsargāt patērētāju interesi. Mēs, ne, mēs nevaram aizsargāt tikai ražošanu vai ražotājus. Ir laiks Eh, aizmirst eh, atšķirību dažādu nozaru starpā. Un arī eh, šeit šīs divas prasības ir apvienot šajā regulā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs to pieņemam un būtu labi, ja mēs varētu arī veikt, izdarīt politisku spiedienu uz mūsu politiskām partijām, mūsu valdībām, tā lai panāktu vienāšanās padomē, jo te ir galvenā problēma. Roberts Stardīkungs ir ar mums, jā. Paldies! Es piekrītu visam, ko Maskardinī kundze ir eh, teik, teikusi, un eh, paldies par jūsu labo angļu valodu. Eh, vēl viens moments pirms sešiem eh, mēnešiem eh, nopirku uzvalku, kur bija rakstīts, ka tas ir Itāļu, Itālijas ražojums, izrādījās, ka tas nāk no Hongkongas. Paldies Dievam, ka kvalitāte bija laba. Es gribētu palū, pajautāt mums kā Denī kundzei. Uh, Tātad mums ir bijis likuma projekts par norādēm uz pārtikas precēm. Tā ir mums liela izdevība tagad, jo jums jāspēr nākošais solis šajā komitejā. Iesim tālāk un izdarīsim spiedienu uz komisiju. Protams, vienmēr pastāv risks, kad ir kāda prece kas tiek uh, ievests un uh, ievest un pabeigta dotajā valstī, tad ir ļoti grūti noteikt izcelsmes valsti. Un bieži vien tas iepriekš tiek izmantots kā iegansts, bet uh, nē, mums ir jāzina, kur Uh, arī jāzina, no kurienes nāk uh, tas darbs, kas ir ielikts šajā precē. Un tas nav tikai tirdzniecības jautājums, tas nav jautājums par tirdzniecības barjerām, tas ir jautājums par kādu labumu tas nes eh, patērētājiem. Un turpināsim šo darbu. Paldies! Paldies! Tagad varbūt komisijas viedokli lūdzu. paldies. Man ir, nav daudz ko piebilst. Mēs piekrītam pēdējiem, ka šā regulē jānodrošina to, kas netiek sniegt informāciju patērētājiem, lai tā būtu izvēle, kur viņi labi apzinās. Un arī tas nepieciešams uh, Eh, strādāt ar padomu, jo tur arī ir balsas pret. Un mums jānodrošina pareizais līdzsvars starp tiem, eh, kas ir par un ka, eh, šim norādēm un kas baidās par tām izmaksām, kas varētu rasties šajā nozarē, šajā sakarā. Un te ir arī paziņojums, ka ir nepieceļama citāda procedūra, lai atlasītu šos, šīs preces un uh, iepriekšējās uh, komitoloģijas uh, procedūras vietā veidot jaunu procedūru. Šeit varētu būt risks varbūt tādu garāku, bet demokrātiskāku procedūru, iesaistot arī parlamentu, bet tam būs nepieciešams ilgāks laiks, ja ir eh, kādas izmaiņas pielikumos. Bet tas ir jautājums, kas eh, ir jāapspriež parlamentā un jums ir jāizdomā, ka tik tiešām līdzsvars ir labs, ka var samienāties ar šis procedūras ilgumu un eh, ar jūsu balss ir uzklausīta, tā ir jūsu izvēle. Liels paldies un pēdējo kārtu. Komisija ir pateicīga par atbalstu un par uh, aktīvo sadarbību ar parlamentu šajā jautājumā. Un arī Sustas uh, kungs tāpat cer, ka šī labā atmosfēra arī ietekmēs uh, padomus, lēmumus un diskusijas uh, uh būs veiksmīgas. Paldies! Eh, vēlos arī beigt šīs eh, diskusijas, bet varbūt eh, vēl Muskardīnī kundzei vārdu lūdzu. Credo che a questo punto ci sia uh, un accordo di massa. Gribētu pateikt paldies komisijai un uh, kolēģiem par vērtīgajiem Eh, izteikumiem, un es ceru, ka mēs tādā veidā varēsim noteikt eh, terminu jūlijā un balsojumu septembrī, un eh, vēlreiz atgriezties pie tā oktobrī pēdējo kārtu. Ja jums ir kādi īpaši komentāri, jeb grozījumi, ko es eh, lūdzu, ziņojot man, es būšu pateicīgi un sadarbošos ar jums. Es gribu eh, pateikt Suskungam, Rinaldī kungam eh, par darbu, kas viņi strādājuši kopā ar mani. Viņi pārstāvējuši visas politiskās grupas. Mēs bijām vienoti šajā komitejā Mēs strādājam demokrātijas labā, pilsoņu labā, viņu, par viņu tiesībām un visiem